komitējām spriest vēlāk. Es skatos, ka ir reglamenta jautājums. Lūdzu. Sī, grācie. Eh, Neoleto prezidente Šulce. Paldies. Šulce kungs, priekšsēdētāj kungs, es ļoti ceru, ka jūs eh, savā prezidēšanas laikā ņemsiet eh, vērā arī Jūlijas Timošenko tiesības. Šīs drusmīgā sieviete sēž cietumā un tagad tiek deportēta uz gulag veidīgu nometni. Tas viss, lai izciestu savu uh, spriedumu, kas, kas var būt ir pilnīgi, pilnīgi netaisnīgs un turklāt ir arī noteikti pretrunā ar cilvēktiesībām. Vai jūs nevarētu lūdzu vairāk pievērst uzmanību Timošenko kundzes stāvoklim, mums kaut kas ir jādara, lai palīdzētu viņai šajā dramatiskajā situācijā, tāpēc lūdzu priekšsēdētāju kungs, Šulca kungs, varbūt jūs varētu savu pirmo vizīti no parlamenta puses tieši veikt pie Timošenko kundzes, kas atrodas apcietinājumā. Paldies! Nu, tagad ir komisijas un padomas paziņojums par Dānijas prezidentūras programmu. Līdz ar to sirsnīgi sveicu un mūsu bijušo kolēģi Toningu Šmitas kundze lūdzu. Ministra prezidents kundze. Nu, tagad lūdzu, jūs varat pastāstīt par Dānijas prezidentūru, tad Toninga Šmitas kundze lūdzu. Godātais Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, godātais Eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs, godātie politisko grupu vadītāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti un godātie komisijas komisāri. Man ir ārkārtīgi liels gods šodien jūs uzrunāt, lai iepazīstinātu jūs ar Dānijas prezidentūras prioritātēm. Viens no lielākajiem visu laiku eiropiešiem, Čehijas bijušais prezidents Vaclavs Havels, ir teicis. Divd pēc 20 gadiem Eiropa vairs nav sadalīta divās daļās. Es eh, no tiesas ticu, ka Eiropa nodrošinās ciešāku solidaritāti un sadarbību arī nākotnē. Havels bija Eiropas iemiesojums. Viņš cīnījās par brīvību, viņš cīnījās par radošumu, viņš iestājās par tiesiskumu un demokrātiju, viņš iestājās par progresu un integrāciju, un viņš pilnīgi noteikti iestājās par vājajiem un cietušajiem. Šajā Eiropai tik svarīgajā laikā tā ir mūsu kopīga atbildība īstenot Havela ticību Eiropai un nākotnē. Mums no mūsu puses ir jādara pilnīgi viss, lai Eiropas potenciāls, tās potenciāls miera, iespēju, brīvības un izaugsmas ziņā tiktu īstenots. Un tas noteikti ir izaicinājums šobrīd, kad Dānija pārņem Eiropas prezidentūru. Man ir ārkārtīgi liels gods jūs šobrīd uzrunāt kā Dānijas premjerministrei, un esmu bijusi arī Eiropas parlamenta deputāte, un tas man ir palicis siltā atmiņā. Ikdienu Eiropas parlaments ir sava veida politiskais motors, pieņemot lēmumus, kas ietekmēs Eiropas nākotni. Kā ikvienā parlamentā, arī šajā parlamentā ir dažādi viedokļi un karstas debatas, un tā tam arī ir jābūt bet eh, kas šo parlamentu padara īpašu un atšķir no citiem parlamentiem, ir šī parlamenta apņemšanās iestāties par visas Eiropas iedzīvotājiem un pilsoņiem. Jūs esat Eiropas Savienības parlaments, un jūs esat parlaments Eiropai un par Eiropu. Man ir bijis ļoti būtiski sekot līdz Eiropas parlamenta darbam, un man ir bijis tas gods strādāt Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejā, kurā mēs mēģinājām tālāk piestrādāt pie Eiropas integrācijas un strādājām pie Eiropas konventa, kas tālāk noveda pie Lisabonas līguma un tā pieņemšanas. Mums ir jābūt aktīviem, lai mēģinātu sekot līdz tām izmaiņām un iet varbūt solīt uz priekšu, un to arī parlaments ir darījis. Turpmākajos sešos mēnešos es vēlētos saņemt jūsu atbalstu, jūsu atbalstu izteikto partnerību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies sasniegt tos mērķus, kas šobrīd ir Eiropai solīti priekšā. Godētās dāmas un kungi! Es piedaru pie tās paudzes, kur 80. gados bija jauniešu terminā. Tas bija laiks, kad Eiropā bija ļoti smaga situācija, īpaši jauniešiem, kuriem nebija nec darba, ne, nec varbūt arī veiksmīgas nākotnes izredzes. Un es pat atceros, ka toreiz 80. gadu jauniešus sauca par bez nākotnes paudzi. Un tomēr Eiropā mēs saskatījām mūsu nākotni, un tāda līdera kā Havels mums bija ārkārtīgi svarīgi ideāli. Un turpmākajos gados Eiropa tiešām nonāca līdz vienotajam tirgum, līdz Berlīnas mūra sagrūšanai, līdz Maastrichtas līgumam un arī līdz paplašināšanās viļņiem. Un no pesimisma izauga veiksmīga Eiropa, progress un optimisms. Eiropa patiesībā ir ietekmējusi pilnīgi visu pasauli un parādījusi, ka sadarbība ir vienīgais nākotnes modelis. Un eh, tas ir viens no sasniegumiem, par kuru mums ir jābūt lepniem, jo burtiski vēl pirms pāris desmit gadiem. Eiro, pirms pāris desmit gadiem Eiropa bija sadalīts kontinents, kurā 27 dažādas nācijas, kuras šobrīd ir apvienojušās tiesiskuma un demokrātijas pasaulē, bija sašķeltas. Mēs Eiropas Savienībā esam radījuši bezprecedenta ietvaru kopienas metodei. Un šī metode mums ir palīdzējusi nodrošināt eh, tādu ekonomisko godīgumu, kas ir palīdzējis attīstīties arī dažādām kultūrām. Un viens no stūrakmeņiem šajā Eiropas konstrukcijā ir kopīgas vērtības. Tā ir solidaritāte, kopīga iesaistīšanās un visu iekļaušana. Mums tie nav tikai tukši vārdi vai tālas idejas. Tie ir praktiski darba instrumenti un mērķi, un šā iemesla dēļ mēs iestājāmies par Eiropu, Eiropu ar spēcīgu sociālo dimensiju. Mēs uzskatām, ka gan ekonomiska labklājība, gan arī solidaritāte balstās uz modernas pasaules idejām. Un šī modernā pasaule nevar pastāvēt neatkarīgi viena no otras. Un patiesībā šajā gadsimtā, šajā tūkstošgadē tas ir neiespējami nesadarboties. Ja mēs vēlamies būt efektīvi, tad mums ir jāsadarbojās, pie tam jāinvestē gan tiesību sargājošajās iestādēs, gan arī taisnīgumā. Un tikai tad Eiropa panāks godīgu nākotni. Very... Es īpaši uzmanību vēlētos uz šiem aspektiem vērsties šodien. Pie tām nerunājot tikai uz pagātnē sasniegto, bet mums ir jārunā arī par to, ko un kā darīt nākotnē. Nevienam šeit nebūtu jāatkārto, ka Eiropa šobrīd ir būtiskā ekonomiskā krīzē, un šī ekonomiskā krīze ir satricinājusi mūsu sadarbības stūrakmeņus. Ekonomiskā izaugsme ir zema, parādi ir milzīgi, darba vietas tiek zaudētas, un šī ir šobrīd kļuvusi par miljoniem Eiropas ģimeņu ikdienu. Un šobrīd visā Eiropā iedzīvotāji no tiesas cer, ka viņu dzīve īpaši nepasliktinās ekonomiskā konsolidācija. Mums ir, jāiestā, mums ir jāiestājās par konkrētiem ekonomiskiem mērķiem. Mums ir jārada jauns pamats ekonomiskai izaugsmai un progresam, jo tikai tādējādi Eiropas modelis ilglaicīgā laika periodā spēs izdzīvot. Mēs esam to parādā pilnīgi visām Eiropas iedzīvotāju paudzēm, bet īpaši mēs esam to parādā mūsu jauniešiem. Tas, ko šobrīd jaunieši no mums pieprasa, tas ir tikai un vienīgi godīgi. Vienāda pieeja darba iespējām un izglītības iespējām, tādas pašas iespējas, kādas bija iepriekšējām paudzēm. Jaunieši vēlas nodrošināt, nodrošināt drošu nākotni un veidot solidāru sabiedrību. Viņi ir gatavi strādāt pie šiem mērķiem, bet tikai tad, ja mēs viņus pamudināsim un radīsim tam priekšnoteikumus. Un ja mēs vēlamies būt viņu atbalsts nākotnē, tad mums ir jābūt atbalstam viņiem arī šobrīd, tagadnē. Mums ir jāparāda mūsu vēlme konsolidēt valstu budžetus. Jo tikai tad, ja mēs būsim strikti mūsu ekonomiskajā politikā, mēs varēsim stāties pretim spekulācijām. Sociālā tirgus un tā saucamā sociālā ekonomika veicinās konkurētspēju, un būtiskākais ir stabilitāte, jo tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt ekonomisko izaugsmi un iespējas darboties jaunradas ziņā. Izdevuma ierobežošana varbūt neveicina solidaritāti, un patreizējā situācija pieprasa vēl lielāku solidaritāti. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka lielākā iedzīvotāja daļa to izprot un saprot, un es esmu gatava strādāt, un cilvēki arī ir gatavi strādāt, bet tikai tad, ja tas ir balstīts uz godīgiem noteikumiem. Cilvēki ir gatavi upurēt kaut ko, ja viņi par to saņem kaut ko pretim. Cilvēki, protams, ir gatavi savilkt jostas, ja tas ir godīgi. Bet jostu savilkšanai ir jābūt piemērotai it visās jomās, un mums, kā Eiropas vadītājiem, ir jāapzinās šī vēlme un jādarbojās reālos apstākļos ar reāliem instrumentiem. Godātās dāmas un kungi! Eiropas nākotne ir Dānijas nākotne un eh, Dānija Eiropas labā ir strādājusi jau gadu desmitiem. Pirms 40 gadiem mēs bijām prezidentūra jau pirmajā gadā, kad Dānija iestājās Eiropas kopienās. Pirms 30 gadiem mēs bijām prezidentūrā, kad ekonomiskā nestabilitāte un augstais karš piedzīvoja savu augstāko punktu pirms 20 gadiem mēs bijām prezidējušā valsts brīdī, kad Eiropā veidēja, veidojās vienotais tirgus, un pirms desmit gadiem mēs bijām prezidējošā valsts vēsturiskā brīdī, kad Eiropa atkal apvienojās. Un šobrīd šajā Eiropai tik kritiskajā periodā mēs smagi un pacietīgi strādāsim, lai Eiropa plauktu arī turpmāk. Eiropas iedzīvotāji no saviem politiskajiem vadītājiem sagaida rīcību, un viņiem ir tiesības to sagaidīt. Atcerēsimies vienu. Demokrātiska politika tiek vērtēta pēc sasniegtajiem rezultātiem un nevis pēc vārdiem. Dānijas prezidentūra smagi un pacietīgi strādās turpmāko sešu mēnešu laikā, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienība turpinātu nodrošināt aptaustāms rezultātus un labus rezultātus. Pie tam visiem, jauniem kā veciem, studentiem un strādājošajiem ziemeļos un dienvidos. Un tagad par mūsu prioritātēm. Pirmā Dānijas prezidentūras prioritāte ir atbildīga ekonomiskā politika. Tas ir vienīgais pareizais un adekvātais ceļš krīzes risināšanai. Mums Eiropa ir jānoliek atpakaļ pareizajās sliedēs, un tikai tā mēs nodrošināsim labklājību Eiropas iedzīvotājiem. Tam toties ir nepieciešama disciplīna un politiskā griba. Mums ir jāizveido jauna ekonomiskās pārvaldības noteikumi. Mums ir nepieciešams strādāt pie moderna budžeta, un mums ir jāsamazina valstu parādi. Otrakārt, Dānijas prezidentūras prioritāte ir dinamiska Eiropa. Eiropas ekonomiskā izaugsme tai ir jātiek veicinātai, pie tam jātiek veicinātai ilglaicīgā periodā, jo mums ir jādomā par nākamajām paudzēm. Vienot tirgus modernizācija un tālāk attīstība būs mūsu galvenais uzdevums šā mērķa sasniegšanā. Un es uzskatu, ka mums ir jāpalīdz tām, tiem uzņēmumiem, kuri palīdz attīstīties uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības robežām. Treškārt, prezidentūras uzdevums ir zaļāka Eiropa. Eiropas Savienība ir izveidojusi ļoti ambiciozu politiku enerģijas un klimata jautājumos. Eiropas Savienība šajos jautājumos ir vadošā pasaulē, un tomēr, lai saglabātu mūsu pozīciju un lai noturētu to, mums ir nepieciešams izstrādāt jaunas idejas atjaunīgo energoresursu ziņā un energoefektivitātē. Atcerēsimies, ka 20 miljoni no darba vietām Eiropā tādā vai citādā veidā ir saistīti ar vidi. Šeit ir milzīgs potenciāls, un tomēr Šobrīd pastāv risks, ka tā saucamie augsto tehnoloģiju, augst attīstīto tehnoloģiju un uz zināšanām balstīto darba vietu aizplūda notiks. Tāpēc Dānijas prezidentūra darīs visu, lai zaļāka Eiropa saglabātos arī nākotnē. Ceturtā prioritāte - droša Eiropa. Globalizētā pasaulē tikai un vienīgi ar kopīgiem pūliņiem mums ir jānodrošina mūsu iedzīvotāju drošība un brīvības. Lai apkarotu terorismu un pārobežu noziedzību, mums būtu jāizveido labi funkcionējuša Eiropas patvērumu meklētāju sistēma. Un ārpus šā reģiona, ārpus Eiropas Savienības robežām, Eiropai ir jātiek sadzirdētām. Mums ir jārunā par mūsu vērtībām, un šajos centienos prezidentūra atbalstīs augsto pārstāvi un Eiropas ārējās darbības dienestu. Nākamais - budžeta disciplīna, ekonomiska izaugsma un darba vietas, zaļinātas politikas. Mums ir jāsadzird mūsu iedzīvotāji, un mums ir jātiek sadzirdētiem pasaulē. Tās ir Dānijas prioritātes. Bet mums ir jābūt drosmīgiem un ambicioziem. Šobrīd mēs dzīvojam krīzes pašā viducī. Un es nedomāju, ka Dānijas prezidentūra šie seši mēneši būs viegli. Un tomēr es jums apsolu, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai sasniegtu šos mērķus. E, protams, ka prezidentūra nevar šos ļoti ambiciozos mērķus panākt viena pati. Mums ir nepieciešama aktīva sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm, vai tās būtu dalību valsts vai citas Eiropas Savienības institūcijas, kā arī pilsoniskā sabiedrība. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienību vienot, un tikai tad mēs izpildīsim šos mērķus. Jūsu ieguldījums, godātais Eiropas parlament, būs ļoti kritisks šo mērķu sasniegšanā. Dāmas un kungi! Šobrīd es jūs priekšā uzstājos kā Dānijas premjerministra, un es jums apsolu, ka es esmu pati, es pati smagi strādāšu, lai Eiropa turpinātu attīstīties. Es esmu Eiropietis savā sirdī, un es ticu, ka Eiropa ir jāsaglabā mūsu bērniem, arī maniem bērniem. Brīvības un drošības, kā arī iespējas mūsu dzīvē ir atkarīgas eh, arī no tā, kā mūsu bērni dzīvos tālāk. Eiropas Savienība ir labākais instruments, lai mēs eh, stiprinātu šo vērtību iesakņošanos gan mūsu kontinentā, gan arī visā pasaulē. Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamās dāmas un kungi! Eiropas Savienības galvenais mērķis un mūsu solidaritātes galvenais mērķis ir nevis komforts, Tas ir tas, kādā veidā mēs spējam sadarboties brīdī, kad mums apkārt ir tik daudz izaicinājumu kā šobrīd. Un šis laiks ir pienācis. Kā jau es šodien uzsvēru, Eiropa šodien saskars ar trejkāršu izaicinājumu. Vispirmām kārtām mums ir jāveicina spēcīgi noteikumi institūciju sadarbībai. Mēs esam Eiropas Savienība, kura balstās uz sadarbību, tiesiskumu un demokrātiju krīzes apstākļos, kad ir jāpieņem nepopulāri lēmumi un visiem ir jāaiziet uz kompromisiem, tad eh, šie pamati, un viens no pamatiem ir kopienas metode, ir svarīgāki kā jau kad. Balstoties uz fundamentāliem noteikumiem, mēs nevaram ņemt vērā tikai un vienīgi katras dalību valsts intereses, un tas šobrīd varbūt drusku šķeļ Eiropu. Mums ir jābūt sadarbībā spēcīgiem, un tā tas ir bijis pagātnē, un tā tam ir jābūt arī nākotnē, jo tas ir visu mūsu interesēs. Otrkārt, mums ir jāsaglabā tā situācija, ka Eiropa ir patreizējās krīzes risinājums un nevis tās cēlonis. Viena no iespējām krīzes risinājumiem ir Eiropu padarīt savienotāku. Viena no iespējām, ja mēs tikai raugāmies e, uz savu nabu, tad mēs neredzam apkārt, un Eiropas līderiem un vadītājiem ir pienācis brīdis gan iedzīvotājiem, gan ārējai pasaulē parādīt, ka Eiropa praktiski vēlas atrisināt krīzes uzdevumus. Treškārt, mums Eiropa ir jāizved no krīzes, saglabājot mūsu vērtības. Fiskālā konsolidācija ir ļoti būtiska, ja mēs vēlamies nostabilizēt ekonomiku. Bet runājot par sociālā tirgus ekonomikas modeli, tad šis modelis ir izrādījies tik ārkārtīgi veiksmīgs jau gadu desmitgadēm, ka šim modelim ir jāturpina darboties arī nākotnē. Un patreizējā krīze to nedrīkstētu ietekmēt. Dāmas un kungi, nav nekādu šaubu, ka patreizējā krīze ir liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Eirozonas valstis ir uzņēmušās ļoti lielu atbildību, lai saglabātu ekonomisko izaugsmu Eiropā. Fiskālā konsolidācija būs būtiska eiro stabilizācijā, un, protams, tas ir arī Eiropas Savienības interesēs. Un tomēr krīze nedrīkst mūs novirzīt no pareizā ceļa. Tieši otrādi Šobrīd, kā jau kad agrāk ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir kopīga nākotne. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs strādātu kopā un paliktu kopā. Ja mēs atsauksim atmiņā Vaclava Havela vēlmi solidaritātei un sadarbībai, tad mums ir jāiestājās, lai, jāiestājās par to, lai Eiropa savos principos būtu vienota. Paldies! Much, Paldies, Paldies premjerministrs kundze.